Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Kā, dargie kolēģi, atsāksim sēdi. Un uh, vakar uh, noslēgtās sēdes protokols ir izdalīts, vai kādam ir uh, piezīmes? Šķiet, ka nē. Tad līdz ar to protokols ir apstiprināts.